Sākam šo sanāksmi. Sākumā Golniša kunga eh, prasība par eh, procedūru, lūdzu. Man nav uh, mikrofona priekšsēdētāja kungs. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner priekšsēdētājs, eh, paldies, ka dodat man vārdu. Es runāšu par 119. Eh, pantu regula, regula, reglamentā par uzklausīšanu, kas eh, notika vakar komisijas kandidātam. Lībe komitejā un ārlietu komitejā Ehm, tika piekopta diskriminējoša prakse, kas ir pretī reglamentam, un tika liekts vārds eh, politiskai grupai nepiedarošam reglamenta ehm, deputātam. 119. pāns, eh, tur ir atcelt uz 16. pielikumu, un 16. pielikumā ir paredzēts, ka ja grupas eh, koordinatoram ir kompetence organizēt diskusijas, tad runāšanas laiku sadala atbilstoši pantam 162, 162 4 paredz um, arī um, vārdu došanas iespēju grupām nepiedarējušiem deputātiem, un tāpēc es saku, ka tika piekopt pilnīgi diskriminējoša prakse, un es ceru, ka tas vairāk neatkārtosies šī parlamenta turpmākā darbā. Paldies par šo norādi, mēs to pārbaudīsim un paziņosim, kādi ir rezultāti. Paldies! dāmas un kungi, pirms eh, pievērsties mūsu šīs dienas darba kārtībai. Gribēju lūgt jūsu uzmanību šeit augšā pa kreisi no manis sēž kāds kolēģis, kas vairākas desmitgades ir rūpējies par to, lai šeit uh, sēdes varētu norisināties gana gludi. Un šodien ir viņa pēdējā darba diena Eiropas parlamentā. Viņš ir uh, desmit gadus uzticīgi kalpojis Eiropas parlamentam, viņš bija atbildīgs.